Mums ir jāizskauž vienu reizi par visām. Citādi, jo Ja tas nebūs nevis eh, Ķīnas kungs ar savu portfeļu, bet tieši ķīnieši un ASV, kas rītdien lems par to, kāda būs Eiropas uh, uh, dzīves uh, um, veida modelis. Un tagad kā Kēlēs. Dargie komisāri kandidāti, jūs vēlties vadīt Eiropas Savienību šis ir projekts, kas ir sācies kā miera, demokrātijas cilvēktiesība projekts, lielisks projekts, taču šodien paraugamies apkārt. Tūkstošiem cilvēki slīkst jūrās pie mūsu robežām. Eh, daudz sieviešu tiek nogalināts no saviem partneriem ikdienas, un dalība valstis attālinās no pamatvērtībām kā demokrātija un tiesiskums un brīvību, ko tik daudz Eiropas pilsoņi ir e, vēlējušies, par ko viņi cīnījušies, arī ir apdraudēta. Šī Eiropa arī apdraud nākamo pauģu nākotnes iespējas. Taču Eiropā ir milz potenciāls būt līderei klimata aizsardzībā, būt inovatīvai, būt vizionārai, būt kontinentam, kas iestātos par savām vērtībām, cilvēktiesībām, vai pašmājās, vai visā pasaulē. Tādēļ šodien jautājumu, vai jaunā komisija vai jūs būsiet gatavi izpildīt šīs cerības, šo potenciālu? Vai jūs būsiet gatavi vides, eh, sociālās un demokrātiskās krīzes izaicinājumus eh, ar tiem tik galā? Lai to paveiktu, vajag drosmi, pārliecību un uzklausīšanās mēs dažos no jums dzirdējām pārliecību, bet ne visos un ne visos jautājumos. Piemēram, kā komisija uh, Eh, gādās par ambiciozu klimata aizsardzības programmu, ja nav vēlmes eh, lauksaimniecības un tirdzniecības politiku mainīt. Es jums saku tagad, tas nedarbosies. Nav pietiekama ambīcija eh, vidas aizsardzības jomā, un bez nopietnas lauksaimniecības politikas, tirdzniecības politikas reformas, bez klimata politikas reformas, tas viss nepadosies. Mums nav vairs laika, ko zaudēt. Other... Un vēlos arī norādīt uz dažām citām problēmām. Tas ir bezprecedenta gadījums, kad viena no lielākiem IT uzņēmuma Eiropā vadītājs būs iekšē, vienotā tirgus komisārs. Tie skaitā arī atbildēs par digitālo ekonomiku un tieši tādā jomā, kurā viņu uzņēmums bija viens no lielākiem spēlētājiem. Mēs pat uh, vērtējam augsti Bretona kunga uh, soļus, uh, lai mazinātu interešu konfliktu iespējas, taču tāpat viņš no šīs iespējas neizbēgs. Un tā ir liela problēma, tā ir nopietna problēma. Vienotam tirgum, digitālam tirgum bija, konkrēti digitālam tirgum bija jātiek izņemtam no viņa portfeļa laukā. Tādējādi mēs riskējam ar savu reputāciju kā es institūcijas. Vēl viena liela problēma ir ar mūsu komisāru no Ungārijas ko ar laipniem sveicieniem mums ir atsūtījis Viktors Orbāns. Kā cilvēks, kas pārstāv valdību, kas pastāvīgi pārkāpja ēst tiesības un vērtības, kā šāds cilvēks var valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, teikt, ka arī viņiem ir jāievēro tiesiskums un Eiropas likumi. Tas ir ciniski. That... Manuprāt, gandrīz nekas Eiropas gāru ne reprezentē tik labi kā mūsu integrācijas politika. Mūsu savienība ir uz mieru un demokrātiju un brīvību celta. Tā ir liesma eiropeiskā cerība liesma. Un šīs, ja šīs uh, uh, valstis uh, E, saņem no mums vēstījumu, ka e, viņi mums ir vienaldzīgi. E, tas ir nepieņemami. Mēs esam jau pārāk daudz kļūdas pielaiduši. Nepielaidīsim vēl vienu kļūdu. Prezidenta Fonderlaina, mēs uz šīm problēmām esam norādījuši pastāvīgi. Tas nav nekas jauns, bet tieši šo iemeslu dēļ arī mēs nevaram atbalstīt jūsu komisiju. Un tomēr esam gatavi strādāt kopā ar komisiju, lai stiprinātu Eiropas demokrātiju, cilvēktiesības, lai cīnītos pret klimata krīzi, lai veicinātu eiropeisko integrāciju. Un vienmēr, kad jūs, kolēģi, eh, sāks iniciatīvas šajā garā, tad mēs ar jums strādāsim kopā. Mēs būsim jums konstruktīvs partneris, bet jūs varat arī būt droši, ka mēs būsim kritiski, eh, ja jūs šajā garā nestrādāsiet. Uz to arī varat paļauties. Klimats nevar gaidīt. Sociālā nevienlīdzība nevar gaidīt, tā ir jārisina. Un mēs ceram, ka šī komisija mūs pozitīvā ziņā pārsteigs. Un, eh, ja jūs to darīsiet, tad arī mēs jūs atbalstīsim. Laims veids! Yeah. Lielas paldies! Un tagad uh, eh, ID grupas vārdā Lūdzu Badela kungs. Merci, monsieur le président. Pateicos priekšsēdētāji, godētā Vanderlejens kundze, šajās kampaņās kreisie un labējie it kā strīdējās par Eiropas nākotnes orientāciju, bet tagad mēs redzam interešu vārdā, redzam, ka ievēlēsim komisiju, kas turpina iepriekšējās komisijas uh, virzienu. Nu, ir šīs, uh, cilvēki ir mainījušies, bet tas neko nemainīs uh, pēc būtības. Uh, Um, cilvēki, kas sāks uh, strādāt Briseles ārkārtīgi sarežģītajos notikumu, noteikumu džungļos. Jums bija jāpārskata uh, savi uzdevumi un uh, ir jāpārtrauc šī novecošā loģika, negodīga konkurence, brīvā tirsniecība, norīkoties darbinieki, valsts pakalpojumu privatizācija, globalizācija un, protams, migrācijas. Uh, Jūs uh, esat kurli, jūs turpināt savu tehnokrātisko uh, gājienu bez dvēseles un uh, Eiropas dzīvesveida aizsardzības komisāru esat izvēlējušies. Tāda bija sākotnējā ideja, tad jūs piekāpāties sociālistiem un uh, tagad šis cilvēks nodarbosies ar migrācijas jautājumiem. Viņš, jā, noteikti. Jā, turpinā savu darbu izbeigt proti Eiropas nācijas brīvības. Brexitam jābūt iespējai pārskatīt līgumus, virzīties taisnīgāks un aizsargātāks Eiropas virzienā. Junkers un Derlejens ir uh, mainās cilvēki, bet nemainās uh, uzņemtais kurs. Honorevole. Un tagad lūdzu godētais Fito kungs. EKR vārdā paldies priekšsēdētāji. Mūsu nostāja šodien balstās uz uh, debatēm, debatas, ko uzklausījām un arī uh, tik daudz indikācijas paziņojumi, kas izskanēja šais runās. Taču ir tomēr viena lieta, uh, kas ne, netika izskatīts, proti, ko Junkera komisā, komisijas darbs. Mums ir ļoti negatīvs vērtējums par Junkera komisijas darbu. Piecu gadu laikā viņi bijuši ļoti lēni, risinājumi bija maz. Un ir radīts pilnīgi jaunas un citas problēmas. Tāpēc mums ir jādomā arī par politisko jautājumu. Uh, Vakardien bija priekšlikums uh, Francijas, Vācijas vārdā uh, dokuments, un tad mēs te atgriežamies atkal pie tā, kas notika Junker komisijas laikā, kas sniedz tieši šo negatīvos rezultātus. Un tad te vēl viens jautājums, kas arī ir ļoti svarīgs - šīs atšķirības. Um, politisko viedokļu atšķirības arī starp Franciju un Vāciju, nevis ne par tik maziem jautājumiem, jo varbūt, protams, polēmiska alternatīva pieeja NATO, jā, tas nav gluži viens un tas pats ir tomēr jāprecizē visas šīs nostājas. Mēs te gribam, lai jaunā komisija un priekšsēdētāji mums paskaidrot situāciju. Protams, ir aktuāli jautājumi komisijas priekšsēdētājs runa par programmu, programmu, kas raugās jāraugās uz nākotni, lai atrisinātu visus lielos jautājumus, kas eh, mums šeit ir priekšā, bet būsim realistiski, kā. Kā to atrisināt? Taisnīgais pārējais fonds labi, bet kā? Tālāk jautājums par emisiju samazinājumu. Jā, mēs to, mēs nevajag runāt par tādu ekoloģisko ekstrēmismu, mums tomēr ir jārunā par konkrētām lietām - 9% no emisijām. Uh, Mm, pasaules līmenī tiek ražots uh, Eiropā. Viss pārējais tiek sadalīts starp ASV un Ķīnu. Un tad kāda ir mūsu industriālās politikas uh, vīzija? Tad, uh, kurā virzienā mums ir jāiet tālāk arī par daudzgadu finanšu schēmu, par budžetu. Gribam te iekļaut visu zaļo kursu, lauksaimniecību, kohēziju, bet kā? kā un kad mēs risināsim galveno šo budžeta jautājumu, kādi būs atbildes uz to. Tāpat lielais jautājums par budžetu, par to, kā te varētu atkal uh, iekļaut uh, mehānismus, uh, kas bremzē dažas valstis ar septīto panta piemērošanu, kā tas ir veikts iepriekš valstīs, kur ir aktivizēta šī procedūra. Uh, jo, tai, jo šajās valstīs vēlētāji arī ir izteikušies. Mums te ir nepieciešamas skaidrības. Un tad visbeidzot arī vēl imigrācijas jautājums, jūsu aicinājums un atsauc uz dramatisko uh, šo uh, notikumu, kur cilvēki gāja bojā runātājs saka, 27 cilvēki gājuši bojā, 67 cilvēki gājuši bojā vidusjūrā. Un, uh, tūkstošiem ir gājuši kopš gada sākuma, bet kāda ir jūsu migrācijas stratēģija, kāda būs politika? Jūs solat vairāk uh, naudas budžetā, lai atbalstītu robežsārgus, vai arī uh, ir nopietnā atbilde, lai visi būtu atbildīgi arī par šī jautājuma risināšanu, jāatrisina problēmas tur, no kurienes uh, šie migranti nāk, nevis tur, kur viņi ierodas. Tāda ir mūsu jautājuma. Mūsu grupai ir definīcija diferenciētāka nostāja, jūs to zināt, jo mūsu vidū ir arī dažādas partijas un Tāpēc mūsu pieeja būs ļoti realistiska. Tā šie jautājumi mēs gribam redzēt konkrēti, kā tie tiks risināti. Un tad arī mēs sniegsim savu devumu tad, kad tas būs liederīgs, lai uzlabotu situāciju, kad būs citi ja būs citādākas stratēģijas nekā mūsu, tad, protams, būsim opozīcijā. Paldies! Honorevole Širdevan! Paldies! Tagad uh, Širdevan kungs. Paldies, priekšādātāja. Fonderlainas kundze, mums ir problēma. Jūs šodien un arī iepriekšējos mēnešos vienmēr visiem esat solījuši visu, solījis visu iespējamo investīcijas līdz vienam miljonam, grīņu dīlu jauniesajā darījumā vienlaiks jūs runājat par investīcijiem, kas iešot uz digitālā pārējā sabiedrībā. Tas ir pretrunas jo tas jūs nesat varējis atrisināt. Kā jūs savus politiskos mērķus grasāties īstenot, ja jūs uh, nepareizās uh, vietās vēlaties taupīt? Fandelēnas kundze, jūs izgāzīsieties ar jūsu politisko programmu, ja netiks izbeigta taupības uh, programma un ja netiks atkal iegūdīts, ja valstis neiegūdīs. Fandelēns kundze, cita Eiropa ir iespējama. Mūsu vīzija par Eiropu atšķiras, tāpat arī notiekuma atšķiras. Mieru nevar panākt, eh, palielinot bruņojumu Eiropas ārlietu politikā, bet eh, ir jāapstādina ieroču eksports un starptautiski ir jāsamazina bruņojums. Sociālais taisnīgums nevar tikt sasniegts novēršot regulējumu, bet ir vajadzīgi obligāti standārti, kas aizsargātu no nabadzības un garantētu cilvēku cieņu pilnu dzīvi, vidas aizsardzība. Tu nevēl nekādus puķēnus solījumus, bet eh, ir 1,5 grādi jāsamazina pasaules sasilšana, nodokļu krāpniecība. Lielajiem uzņēmumiem to nevar pārtraukt, norādot uz OECD organizācijas eh, datiem, bet ir jāizbeidz ja nodokļu paradīzes. Cilvēkus nevar glābt, eh, nogalinot viņus pie Eiropas robežām, bet eh, izveidojot pilsonisku Eiropas cilvēku glābšanas misiju. Fandelainas kundze, kreiso polskā grupa, tajā jūs atradīsiet uh, spēcīgu, vienotu demokrātisku opozīciju jūs darma. To es jums apsolu jūsu komisijā nākamajos piecos gados, dienu no dienas. Mēs raudzīsimies, kā jūs strādājat un strādāsim Eiropas eh, pilsoņu interesēs par citu Eiropu. Paldies! Grācie, non iskrīt. Jā, paldies. Un tagad Begins kundz pie politiskām grupām nepiedarošu deputātu. Paldies priekšsēdētāji, godētie komisāri, kolēģi, godētā jaunā priekšsēdētāja Eiropā ir jābūt nepieciešama pārvaldība jau tagad. Esam zaudējuši daudz laika. Pilsoņi grib atbildes, prasa tās, nevar nu vairs gaidīt. Mēs sāp mūsu nepārliecina visu jūsu komanda. Uzklausīšana laikā redzējām milzīgus interešu konfliktus, dzirdējām uh, pārāk daudz bet, pārāk daudz jā, taču no jūsu komisijas mēs sagaidām tikai jā. Jā, lai obligāti imigranti tiktu pārvietoti, jā, mm, stabilitātes pakta reforma, jā, zaļajiem, in, zaļajām investīcijām, jā, uzņēmuma aizsardzībai, pateicoties šiem prioritātēm. Jūlijā jūs saņēmāt mūsu uzticības balsojumu. Tagad pilsoņi gaida konkrētu rīcību jo tūkstošiem strādājošo var zaudēt savu darba vietu. Eh, piemēram, tērauda pārlieku lielās ražošanas rezultātā arī taisnīgām pārejas fondam jābūt arī tēraudā metalurģijai, ne tikai ogleklim. Un tad arī ir jāizņem no stabilitātes pakta arī ūdeņraža veicināšanai paredzēta izmaksas. Pied zvaigžņu kustība izvērtēs katru jūsu pieņemto pasākumu. Un nekādā gadījumā jums nesniedzam vienkārši tukšu baltu čēku. Paldies, kas pārēja, kungs, lūdzu, pusot minūti. Cienījumā komisijas priekšētājas kundze, jūs jūlijā uh, uzsākāt ļoti pārliecinoši, un arī šodien jūsu programma ļoti pārliecinoši, ļoti līdzsvarota programma, un sirsnieks sveic jūs ar to. Ja mēs šodien esam sanākuši kopā 30 gadus pēc mūra krišanas, mēs arvien piedzīvojam, ka dažās dalībvalstīs Eiropas Savienībā plauksnu zēja korupcija, apdraudēts tiek tiesiskums, un žurnālistam jābaidās par savu dzīvību, viņi patiek tev nogalināt. Tādēļ esmu ļoti pateicies, ka jūs uz to norādījāt. Mums patiešām ir jācīnās par to, lai visur Eiropas Savienībā un arī ārpus tās robežām uh, būtu tiesiskums, miers un brīvība. Vēl jums visu labāko. Paldies par šiem solījumiem. Jūs runājat arī par drošības jautājumu. Mēs Eiropas Savienībā gadiem ilgi paļāvāmies to, ka ASV garantēs mūsu drošību. Mēs uh, piedzīvojam, ka arvien vairāk, ne, ne visur tā, tās to dara, ka mūsu kaimiņiem pašiem jārūpējas par drošību un kārtību un jānodrošina, ka tur neeksplodē pilsoņu kāri, ka simtiem tūkstoši cilvēku netiktu nogalināti un netiktu padzīti. Uh, Mums pašiem tur ir jāuzņemas atbildība, un ka jūs eh, pievēršat tam uzmanību, to es ļoti atbalstu. Ceturkārt, klimata pārmaiņas. Esmu jums ļoti pateicīgs. Jā, mums ir vajadzīgas zaļais darījums, bet jūs novērtējāt, norādījāt to, ka tas nedrīkst būt vienpusīgi sēž daudz cilvēku, nu tā baidās. Tie cilvēki, kas strādā fabrikās pie lentes, daudzi cilvēki laukos jūtas izolēti. Lauksaimniekiem ir bailes. Viņi jautā, kā lai viņi ražo pārtiks produktus. Uh, Un jūs teicāt, ka mums tas viss jādara ilgspējīgi, mums visi aspekti ir jāapvieno. Mums cilvēkiem, mēs nedrīkstam viņus iebaidīt, bet mēs varam paļāvīgi viņiem teikt, mums ir plāns, mums ir orientācija, mums ir idejas nākotnē. Paldies jums par to. Un es priecātos, ja mums būtu atvērts dialogs un uh, atvērta paļāvīga komisija, un ja mēs to varētu veidot nākamajos mēnešos gados. Paldies! For... Paldies! Pusotra minūte, Bonafē kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji Vanderlajens kundze, godētie komisāri. Ar šīs dienas balsojumu sākas e, jauns ceļš. Jūsu solījumu priekšsēdētāji un ko ar pārliecību atbalstām rītdien jau tas ir jākonkretizēs pasākumos, lai uzlabotu līdzpilsoņu dzīvi. Apsolu būsim leāli, bet ļoti prasīgi pārbaudīsim, cik uh, precīzi būs jūsu programma. Nebūs atlaides, nē, mēs būsim ambiciozi. Eiropas parlamenta vēlēšanās par spīti nacionālismu vilnim pilsoņi norādīja, ka viņi vēl tic Eiropas Savienības projektam, bet tā ir pēdējā iespēja. Mēs nevaram vairs viņus pievilt. Tāpēc, Vanderlējens kundz, komisāri, kungi un kundzes, uh, gribu teikt, vai nu mēs šeit veidojam Eiropu, vai arī mirstam, kā teica itāļu kaujinieki. Es Tātad ilgtspējība, iekļaušana, sociālais taisnīgums. Mums ir ļoti skaidri un konkrēti ir jārunā arī par sociālo iekļaušanu un uh, ekoloģiju. Tas ir vienīgais priekšnoteikums, lai izveidotu ekonomiku, kas būtu konkurētspējīga, saglabā darba vietas, aizsargātu planētu, nevienu neatstājot novērtā. Te ir ja, svarīgi jauna ekonomiskā pārvaldība, virzībā uz izaugsmu, jāņem vērā ne tikai parametri, jāņem vērā sociālais sociālais vidus aspekti jau Eiropas pusgadā tas ir jādara. Te ir nepieciešams arī budžets, citādā gadījumā būs tukši vārdi. Lūk, priekšētājs kundze sociāldemokrātu grupa sniegs savu devumu un strādāsim smagi katru dienu, parādot pilsoņiem, ko pārstāvam šeit, ka Eiropas Savienība ir labākais garants visu mūsu kopīgai nākotnei. Liels jums paldies! Liels paldies tagad sežurnē, lūdzu, kundze, pal, kungs, paldies priekšsēdētāji. Eh, jā, mēs eh, esam apmainījušies jau ar viedokļiem, arī parlaments dažus mēnešus atpakaļ ir vairākumu jūs atbalstīju, uzklausījām jūs, uzklausījām jūs komisārus, komisārus. Argumenti, par tiem esam jau daudz runājuši, man nav papildus jautājumu, man ir viens komentārs, kā visi šeit mēs. Uh, zinām, kā ir šis tāds Eiropas Savienības pagrieziena punkts, esam to vidū, kuri uzskaita, ka arī parlaments nav mūžīgs un ka ir jārūpējas par Eiropas Savienību institūcijām, lai, ja mēs gribam saglabāt savu Eiropas modeli un Eiropas politisko konstrukciju. Es arī domāju, ka Eiropas komisija un nākotnes komisāri arī izriet no šī demokrātiskā procesa, kas uh, viņus padara par uh, Eiropas uh, cilvēkiem un nevis par uh, administratoriem. Te vēršos pie visu jūs kolēģijas. Mums ir uh, arī uh, jādzird par Eiropu, arī mēdījos, arī sazinoties ar pilsoņiem, atbildot uz to, ko gaida no jums, no mums. Un tāda Eiropa, kas ir iedarbīgāka, kas runā par prioritātēm, te Un līdzīgi arī par to runāju jau tad, kad uh, jūs šeit uh, pirmo reizi uzstājāties, pirmo reizi balsoju, vai jums Es nesaprotu eh, zaļo grupas nostāju par šo komisiju. Šī ir visprogresīvāk noskaņotāka, šī ir eh, visekoloģiskāk eh, noskaņotā komisijas. Nesaprotu zaļos ko, grupas nostāju. Varbūt Kēlers kundze ir vairāk argumenti par šo, bet lai nu ko, paldies par diskusijām, debatēm, un mēs atbalstīsim jūs noteikti. Kolēģi, pirms es došu vārdu nākamajam runātājam, ļaujiet man sacīt, ka es cenšos būt elastīgi ar runāšanas laiku, bet joprojām ir 12 deputāti pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā, un es gribu pēc iespējas vairāk dot vārdu, tādēļ lūdzu ier, ievērosim atvēlēto runāšanas laiku. Lūdzu, Smita kungs, jūs varētu būt viens, kas rāda labu piemēru. Es vienmēr cenšos runāt kodolīgi un saturīgi, priekšsēdus kundze. Labrīt, kolēģi! Priecājos būt šeit! Es esmu Skotu Nacionālās partijas pārstāvs, un mēs jūsu komisiju pārstāv, eh, atbalstīsim. Eh, Brexits ir, protams, mūs ietekmēs, un kolēģi, man jums jāsaka godīgi, ka pasauli izskatās savādāk, ja jūs saskaraties ar to, ka jūs valsts varētu pret jūsu demokrātisko gribu no šīs demokrātiskās nācijas saimas tikt atraut. <clears throat> Bet, Fonderlains kundze, mums ir vajadzīga jauna dinamika Eiropā. Ir pārāk ilgi bijis, pārāk vienkārši parādīt Eiropas komisiju kā tādu, kas atraut no cilvēkiem. Es ļoti ceru, ka jūs un jūs kolēģi Eiropas Savienībai dosiet jaunu enerģiju. Es esmu varbūt, e, jā, savā pēdējā runā e, es e, norādīju uz to, ka mūsu problēmas nenāk no šejienes, bet no Vestminsteres. Atcerēsimies šo. Jūs esat svētīta paudze novērtēsim Eiropu. Tas ir apbrīnojams sasniegums. Ar visiem trūkumiem neaizmirsīsim, kas, cik eh, apbrīnojams projekts tas ir. Ne, neuztversim to kā pašsaprotam, jo tas viss var pagriezties arī otrā virzienā atkal. Un eh, kaut gan Skoti ir eh, tagad tikuši izrauti no Eiropas Sanības, mēs atgriezīsimies un mēs arī liekam savas cerības uz jums. Minute, Un tagad uz vienu minūtu, Barkīs kungs, lūdzu. Jā, e, izaicinājumi Eiropas komisijā ir lieli, bet kāda ir jūsu uzticamība, Vanderlienas kundze, jūs teicāt, ka gribat palielināt par 30% tēriņus ārlietu politikā, bet jūs nevarat tikai prasīt nodokļu maksātājiem maksāt lielāku naudu. Es e, nezinu, vai tiešām uh, ir svarīgi maksāt naudu Barbados salām, Fidžijas salām. Timerman kungs vēlas uh, vīdes čempionu kontinentu šeit, bet ja trešajās valstis nesasniegs šos mērķus, tad uh, maksās par to tikai mūsu pilsoņi. Un tad arī jau. Uh, Eiropas komisija, kas tagad būs tā, kas uh, lems, vai demokrātiski ievēlēt valdība ir simpātiska vai nē. Vai jūs esat arī iekļaujoši komisija? Kā jūs tā varat būt, ja jūs tūksto, ignorēja tūkstošiem līdzpilsoņu vēlmi uh, mainīt lietas. Nu, lai jums veicas, veiksmi vai nepieciešama. Zīles kungs, lūdzu, minūti prezidents kundze jums izdevās sabalansēt ļoti grūto uzdevumu kompromisu portfeļu sadalē un pat nosaukumu sadalē komisāru portfeļi. rezultātā protams ir kāds portfelis kas vairāk atgādina mugursomu kurā ir ielikti ķirši no kūkas un ļoti lielāki nekā citi bet tas nav tas būtiskākais. jūs varat balstīties arī uz eiropas konservatīvu reformistu grupas lielas daļas atbalstu ja jūs uzturēsiet vienota tirgus principu bez protekcionisma dzīves kvalitātes izlīdzināšanās visā eiropas savienībā ja vides politika nesabremzēs eiropas biznesa konkurētspēju globāli. but the most important mr uh, president is uh, you called. un jums ir ļoti ģeopolitiska komisija taču ja jūsu politiskās komisijas navigācija neturpināsies pareizā virzienā, tad jūs varat saskarties ar problēmām. Mums austrumos ir agresīva valsts, tās ir okupējušas uh, eh, vienu Eiropas valsti tikai tādēļ, ka tā vēlējās uzņemt kursu uz rietumiem. Tas varētu tātad radīt problēmas jūsu komisijā arī, ja jūs tam nestāsties priekšā izlēmīgi. Paldies, Kāzgāmas kundze. Siznieks, paldies. <clears throat> Uzņēmuma intereses ir. Uh, pretrunā ar uh, cilvēku, dzīvnieku un dabas interesēm. To mēs, piemēram, redzam enerģijā, enerģijas uh, pārmaiņās vai arī lauksaimniecības uh, kaitīgo vielu indes pieļaušanā. Jā, tādēļ ļoti svarīgi, lai Eiropas komisāri būtu neatkarīgi. Kāda ir situācija, kā ir iespējams, ka šeit ir pēkšņi parādās personas, kurām ir finanšu intereses multinacionālās koncernos bērnu Monsanto vai dabasgāzes uzņēmumos, kas eh, tērē miljardiem eiro, lai veidotu Eiropas politiku tādā veidā, kā viņiem patīk. Arī klimata eh, komisārs eh, Timermans kungs, viņš, piemēram, paskaidro, kā ir nepieciešams noteiktas lietas, lai varētu apstādināt klimatu pārmaiņas. Kaut gan tas jau ir noteikts, tas tiešām liek vilties, ka šīs komisijas ambīcijas nav pietiekamas, lai cīnītos pret klimata pārmaiņu notikšanu. Tādēļ eh, mums tomēr ir maz uzticība šai komisijai. Paldies! Uz vienu minūti Sinčiča kungs. Paldies! Fonderlainas kundze, jūs eh, ļoti slavējāt jūs komisiju, dažādos komisārus, kas strādā dažādām jomām. Uh, Un jūs vēlaties sasniegt arī izcilību, tā jūs teicāt. Tādēļ es gribētu jums jautāt no Horvātijas viedokļa, kādēļ jūs eh, Horvātiju, Horvātijas posteni atdevāt tieši šai komisārē, jo Horvātijas eh, vadošās eh, partijas pazaudēja divas miljonus iedzīvotāju. Slavonijā mēs pēdējos sešos gados uh, Katrs ceturtais skolnieks un students ir zaudēts. Viņi ir aizbraukuši, tādēļ mums eh, nav nekāda jēga, ja kādu, kurš tik maz zina par demogrāfiju, par šo tematu, tagad strādās komisijā no Horvātijas. Nu, jūsu viedokļa raugoties, jūs varbūt to saskatāt savādāk, jo tā faktiski ir cena, ko jūs esat uh, samaksājusi Horvātijas eh, vadošajām partijām, vadošajiem posteņiem, amatiem par to, ka mēs esam zaudējuši tik daudz iedzīvotājus. Ja jūs tā turpināsim, mums būs tikai pensionāri un politiķi Horvātijā. Un ja Austrā, Austrija eh, vēl pavērs plaši savas durvis vaļā, tad mēs eh, pazaudēsim vēl vairāk cilvēku. Jā, paldies tev uz pusotru minūti. Haliki kungam vārds. Šanavna, pani Pšabuņšancā, pani Pšabuņšancā. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētājs kundze. Polijas delegācijas eh, vārdā un tautas partijas vārdā, bet tāpat arī Polijas eh, proeiropiskās eh, vairākuma vārdā. Mēs tiešām liekam lielas cerības uz jūsu komisiju, jūsu ieteiktajā sastāvā. Cilvēki ir nobažījušies par dzīves kvalitāti, tādēļ arī vidas kvalitāte ir ļoti svarīga, bet tāpat arī veselības jautājumi. Tādēļ es ļoti priecājos, ka jūs grasāties efektīvi cīnīties pret slimībām, pret vēzi, to izvirzāt priekšplānā. Mums, protams, ir arī ekonomikas uzdevumi, kas eh, mums ir svarīgi. Mums vajadzīgs tam attiecīgais budžets, mēs vēlamies lielu budžetu, nevis mazu budžetu, lai varētu radīt jaunas darba vietas, lai varētu virzīt uz priekšu inovācijas un ekonomisko attīstību, tāpat arī stiprināt izglītības jomu Eiropā. Tad ir vēl kaut kas ļoti principiāls, ko jūs pieminējat vairāk kārt. Eiropas komisija ir uh, likuma sargs. Brīvība, tiesiskums, demokrātija, tas ir tas, kas mūs apvieno kā kopību. Un neviens nedrīkst būt augstāks par tiesībām. Visas valdības ir vienādas. Tādēļ mēs jums vēlamies arī panākumus darbā, un mēs ceram, ka jūs turpināsiet rūpēties par to, ka neviens šīs vērtības neapdraud. Paldies! Uz pusotru minūti Staņiševa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, nākamie komisāri, šodien jūs no sociālās grupas uh, saņemat plašāku un konsolidētāku atbalstu no sociāldemokrāta grupas nekā tas bija jūlijā. Ir divi iemesli. Pirmkārt, jūs ļoti lielas apņemšanos paudāt un uh, paudāt apņemšanos, eh, ka panāksiet progresīvas pārmaiņas Eiropas Savienībā, pārmaiņas, kas būtu sociālas, eh, vidas ziņā pozitīvas un ekonomiski pozitīvas. Visvairāk progresīvā politiskā rīcības programma ir tagad sastādīta, un tā ir jāatbalsta, bet mēs kā sociālisti būsim ļoti uzmanīgi un prasīsim no jums rezultātus. Pirmais pārbaudas eh, akmens būs daudzgadu finanšu plāns. Otrkārt, mums ir eh, ļoti spēcīga sociālistu komisāru komanda. Ļoti kompetenta, ļoti enerģiska sasniegt rezultātus. Un eh, komisija vairs nebūs, nevar tikt saskatīta kā tautas partijas dominējoša komisija. Tā vairs nav tikai viena partija. Tā, tas tagad ir līdzsvars politiskajiem spēkiem. Un noslēgumā, bet nebūtu nemaz svarīgāk, Eiropas pilsoņiem vairs nav pacietības. Viņi vēlas redzēt rezultātus. Uh, iepriekšējās Eiropas vēlēšanās bija ļoti daudz, rekorda līmenī bija līdzdalība Eiropas eh, vēlēšanās. Lūdzu, sāciet eh, strādāt un sasniegt rezultātus. Jums ir tikai piecu gadu laiks. Paldies! Uz pusotru. Tagad pusotru minūtu Vaudenes kundze. No. Nav mikrofona. Fonderlains kundze, nākamie komisāri. <clears throat> Nebija viegli šeit tikt, visiem bija kompromisi jāpieņem, taču tagad pienācis laiks uh, arī sākt darbu, dot rezultāts visu Eiropiešu labā. Fonderlains kundze, jums ir cieņama ambīcija dzimumu līdzsvaru savā komandā nodrošināt. Uh, Un tiešām nekad nav bijis tik augsta, eh, augsts sieviešu līd, īpatsvars augstajos esamatos. Paldies, ka esat šādas pūles pilikus. Un tagad lūdzu strādājiet pie tā, lai visās ES institūcijās, uzņēmuma valdēs, vadībās būtu tāpat ievērot šis princips. Arī minoritātēm ir jābūt pārstāvētām visās ES institūcijās. Esmu ļoti vīlusies, ka nav Britu komisāra, kas šeit stātos amatā. Mūsu Eh, bērnišķīgā valdība atkal ir iedragājusi mūsu nācijas ticamību un reputāciju. Taču pēdējie brīti, kas ir par mūsu valsts palikšanu Eiropas saimnībā, strādā pie tā, lai to labotu, un mēs ceram uz jūsu atbalstu. Jūs sacījāt, ka jūs konsultēsieties ar brītu pro-eiropiešiem e, Brexit politikas e, sakarā, un e, mēs ceram uz jums arī turpmāk. E, Eiropa saskaras ar izaicinājumiem, bet ir arī daudz pamata optimismam. Jūs esat pamatoti prioritizējusi klimata <clears throat> politiku un cits joms, kurās ir nepieciešams steidzam rīcība. Šī politika varētu Eiropu vest uz priekšu, tā tam arī jābūt. Fonderlains kundze, es ļoti ceru, ka es pēc pieciem gadiem joprojām būšu šajā parlamentā, lai redzētu jūsu pūļu rezultātu, kurus jūs eh, sākat šodien eh, jūsu darbu. Eh, jūsu projekts ir lielisks, būsim par to pateicīgi, vērtēsim to. Un tagad vienu minūtu Delbo Korfildas kundze. Jā, paldies. Šī jaunā un nestabilā demokrātija Eiropā vēl nav gluži nobriedus, un, protams, tā nav arī federālistiska. Tās ir dalībvalstis, kuras ieceļ komisārus. Tas ļauj valsts dības eh, pārstāvjiem eh, nosūtīt lojālus, eh, piemēram, Polijā, Ungārijā, kā komisāra kandidāts, bet astotais pants šeit varēja tikt ņemts par juridisko pamatu. Ungārijas kandidāts tagad eh, tiek dom, viņš ir atbildies par kaimiņattiecību politiku un viņam ir jārūpēs par to, ka kaimiņu valstīs tiks nodrošināta demokrātija. Bet eh, vai patiešām eh, šeit vārdiem sakos darbi, neraugoties uz dalību valstu spiedienu un neraugoties uz starpvaldību procesu, kas šeit ir deminē, dominējušais vēl ar vienu, vai jūs varēsiet pretoties dalību valstu prasītājiem un iet pa savu ceļu? Eiropas parlaments ir noraidījis dažus kandidātus interešu konfliktu dēļ un uh, ir uh, eh, turējis augstu vērtības, tās īstenojas. Tagad ir bumba jūsu spēras laukuma pusē - demokrāfija un demokrātija. Feministē šeit uh, tiešām mm, liek sacelties matiem stāvstāv. Tas viss Šuicas kundze šeit arī atbildīga par Eiropas nāku, nākotni, bet viņa ļoti biedējoši ir izteikusies savā uzklausīšanā. Uh, par eh, šiem jautājumiem. Jā, vai ir zilās kartītes jautājums, eh, Delbos kundze? Zilās kartītes jautājums, Otraškungs. Vai jūs pieņemsiet to? Jūs teicāt, nē, jā. Jā vai nē, jā, nē vai nē. Es atvainojos, es nesapratu savu priekšsēdētāju. Vai jūs pieņemsiet zilo kārtiet, jums tas nav obligāti jādara? Jā, labi. Otāškungam vārds. Okay, let's move on. I... Nu, labi, vienkārši virzīsimies uz priekšu. Es, uh, <clears throat> godīgi sakot, nesapratu, vai jūs pieņemsiet zilo kartīti vai nē. Jā, paldies, ka palīdzējāt. Uz vienu minūti krākungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs pieņemam zināšanai, ka šī komisija uh, patiešām vēlas iztenot eh, kreisi liberālu programmu. Tas ir tā pārsteidzoši, ņemot vērā vēlēšanu rezultātus valstīs. Cilvēki vēlas vairāk konservatīvu politiku. Uh, Galvenais ir klimata aizsardzība. Jums jautājums, vai pēc daudziem gadiem būs 3 grādi siltāks. Eh, tas eh, saskaņā ar aptaujām ir jautājums, par ko cilvēki tā ļoti nebažojas. Viņi bažījas par eh, migrāciju, par savu darba vietu drošību un par savas dzimtenes nākotni. Es domāju, ka šī komisija noteikti vēlas sasniegt to, ko šeit parlamentā vairākums uzskata par svarīgumu, bet tas, diemžēl, nav tas, ko cilvēki Eiropā vēlas, ko nācijas Eiropā vēlas. Tādēļ mēs kritiski raudzīsimies jūsu darbu, jo mēs sakām arī, ka mums nav kreisi liberālās politikas augsti priesteri vajadzīgi, bet mēs vēlamies uh, politiku cilvēku labā. Bet mēs tieši baidāmies, ka, ka tieši to komisija nevēlas, ko vēlas cilvēki. Paldies, tagad Epinkungs uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji zaļās Zaļā vienošanās, zaļais kurs ir lielais eksperiments šajā komisijā. 2015. gadā Eiropā ir jābūt eh, klimatziņā neitrālai. Izvirzās jautājums, ko man tas maksā? Šo jautājumu atbildi es vēl tā īsti neesmu dzirdējis, bet mēs jau diskutējām vairāk nekā divas stundas. Esmu lasījis eh, komisijas eh, dokumentus, dažiem tas ir kā bībele. Tur tiek arī teikts, ka 500 577 miljārdi eiro, ga, eiro gadā, tas, tas būs izmaksas, lai sasniegtu klimata pārmaiņu novēršanu. Pēc 20 gadiem vai tas. Būs trīsreiz lielāka summa, 115 miljārdi. Tas, eh, zināt, zināt tas trīsreiz vairāk nekā visa Vācijas budžets. Jūs zināt, kāda situācija ir Vācijā. Gribētu pajautāt, ļoti vienkārši jautājumu uzdot dāmas un kungi, kur gan par to samaksās? Neesmu dzirdējis atbildi, neesmu dzirdējis neko. Vai es varētu atklāt šo noslēpumu? Šo cenu samaksās pilsoņi. Pilsoņi saņems augstākus rēķinus par elektrību, augstākus nodokļus viņiem būs jāmaksā. Viņiem būs jāmaksā par to. Arī Nīderlandē es jau redzu, ka ir uh, sacelšanās uh, klimata jautājumu dēļ. Visur lauksaimnieki Viņi saka, jā, mēs par to nevaram samaksāt. Tādēļ eh, uz jums gaida vēl krietni virkne uzdevumu. Paldies! Epinga kungs, tagad jums ir zilās kārtības jautājums. Mēģināsim atkal to. Kukales kungs, vai jūs pieņemsiet? Labi. Labi. Jums tagad vārds uz 30 sekundēm. Epinga kungs, jūs atsaucāties uz eh, zaļā kursa izmaksām līdz 2015. gadam. Nesenie pētījumi zinātnieki parāda, ka klimata nerīkošanās gadījumā izmaksas 2015. gadā būs uh, triljoni. Vai jums ir ideja, ko tas maksā, ja zaļais kurs netiks īstenots? Eh, Danku vēl. Paldies. Vislabāk būtu, ja šis zaļais kurs tiktu mainīts un uh, Es domāju, ka mums vajadzētu palikt un izmantot atomenerģiju. Tas ir ļoti būtisks uh, avots, lai ražotu klimatam draudzīgu enerģiju. Es zinu, zinu ka daudz deputātām nepiekrīt, tas tomēr ir ļoti svarīgi. Tāpat mums ir jāizmanto dabas gāze. Nīderlande tagad atsakās no dabas gāzes. Tas ir ļoti slikti, tas maksā ļoti lielu naudu, un dabas gāze ir draudzīgs, draudzīgi izēvēja klimatam. Turklāt vēl mums vajadzētu izbeigt ražot biomasu. Tā nav zaļa, kā zaļie to apgalvo. Diemžēl runātājs tiek pārtraukts. Minute, Tagad vienu minūtu Arvanītis. Godājumā priekšsēdus kundze. Tā bija ļoti pārliecinoša prezentācija. Jūs solījāt visiem visu, taču iet runa par konkrētām interesēm un konkrētiem politiskiem priekšstatiem. Jūs esat par Eiropas militarizāciju, attiecībā uz vidas politiku mums ir pavisam cits eh, pārliecība, ka jums jūs nemaz nerunājāt par darbinieku interesēm, korupciju. Jūs runājāt eh, par Eiropas dzīvesveidu veicināšanu, kas mums arī nav pieņemams eh, termins Vēbera kungs e, lepojas ar to, ka Eiropas Tautas partijai tagad ir komisijas prezidents, taču mums vajag sintēzi, interešu sintēzi. Mums jāsadarbojas demokrātiski, nevis konflikti jāveicina. Laims veids. Un tagad ģenģeši kungs vienu minūtu. Paldies priekšsēdus kundz, godājumā Fonderlains kundz, pēc e, tam, ka jums nācās diezgan grūti sastādīt komisiju, un eh, arī atteikšanās no špicen kandidātu sistēmas <clears throat> eh, netika sevišķi pozitīvi eh, uzņemta sabiedrībā. Mums vajadzētu jūs sveikt, ka jums tomēr izdevās komisijas sastādīt un jums ir ļoti ambicioza programma. Taču, lai gūtu panākumus, es domāju, ir jāizpilda divi priekšnoteikumi. Pirmkārt, jums ir jāatgūst Eiropas pilsoņu uzticība Jums jāstiprina Eiropas institūcijas, tajā skaitā Eiropas parlaments. Un es domāju, ka būtu labs starts, ja jūs uh, arī izmeklētu dažas no uh, pārmetumiem, kurus Vēberkungs savā rakstā politiko vakardien uh, ir izvirzījis. Un klimata izmaiņas, tiesiskums. Uh, šeit ir nepieciešama izlēmīga rīcība no jūsu puses. Jums ir jāsniedz atbildes uz šiem jautājumiem, lai stātos pretim eiroskeptiķiem un populistiem. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies, kolēģi. 15 cilvēki ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Eh, ja vēl kāds vēlētos pieteikties, eh, es labprāt jūs arī iekļaut sarakstā, taču, diemžēl, mums saraksts ir tagad jāslēdz. Eh, vairāk laika mums nebūs. Un tagad Murešana kungs. Paldies, priekšsēdz kundze. Fonderlainas kundze, ļoti priecājamies jūs redzēt Eiropas parlamentā, lai jums veicas balsojumā. Kolēģi, mums ir jāveido politika Eiropas iedzīvotāju interesēs. Un uh, Tas jādara kopā ar Eiropas komisiju. Viens no galveniem rīkiem mūsu rīcībā ir Eiropas Savienības budžets, septiņgad budžets, prezidenta Fonda Lainas kundze. Ko Eiropas parlaments gaida jums šajā jomā? Eiropas pilsoņi ir aktīvi piedalījušies vēlēšanās, studenti, lauksaimnieki, mazi video uzņēmumi. Viņi vēlas uh, rīcību no mums redzēt klimata politikas jomā, uh, bet mums ir jāsaka godīgi, Eiropas pilsēņi mēs nevaram paveikt vairāk ar daudz mazākiem resursiem. Ja gribam gūt lielākus rezultātus, tad arī budžetā tas ir jāatspūgļo. Eiropas parlamenta nostāja šajā sakarā ir skaidra. Jaunas prioritātes ir jauna finansējuma. Fondelēns kundze, lūdzu pievienojieties mums, mums jāpārliecina padome, mums jāpārliecina dalībvalsts, lai arī atlicinātu pienācīgu finansējumu šiem mērķu sasniegšanai. Mums ir jārod līdzsvars starp vecajām prioritātēm un jaunajām. Kohēzija, lauksaimniecība, tās ir bijušas mūsu prioritātes gadu desmitiem, un tās joprojām ir aktuāls jāturpina šeit investēt, taču tajā pat laikā arī digitalizācijā, klimata politikā jāinvestē. Un pēdējais, ko gribu teikt, strādāsim kopā, lai decembrī Eiropa padomē sasniegtu vienprātību par to, ko gaidām no Eiropas un no septiņgadu budžeta. Sāksim ar politisku vienošanos par to, kādas mērķis gribam sasniegt, un tad, lai nauda seko šīm mūsu ambīcijām. Mēs priecāsimies ar jums sadarboties. Fonderlainas kundze laims veicis. Un tagad Dallī kundze pusotru minūtu. Paldies priekšsēd. Priecājos, ka šorīt mēs runājam par Eiropas komisiju, kas ir apņēmīga eh, kā vienu no savām prioritātēm izvirzīt Eiropas zaļo kursu. Taču šis zaļais kurs nedrīkst palikt virsrakstu līmenī. Tā ir jākļūst par prioritāti mūsu pilsoņu dzīvēs. Un ikvienas dalībvalsts politikā, neskatoties uz to, vai tā ir liela vai maza dalībvalsts. Mums ir jāpārveido mūsu rūpniecība, mūsu ražošana, jāstiprina savu konkrētspēju un zaļiem kursam ir. Tas nedrīkst, ned, tas nedrīkst palikt sauklu līmenī. Tam ir jāpārveido mūsu ražošanas joma, mūsu rīcība, mūsu izglītības joma. Uh, lai mēs būtu gatavi nākotnē. Pārmaiņas ir nepieciešamas, un mēs e, raugāmies uz institūcijām, ka tās arī izlēmīgi rīkosies šajā sakarā. Zaļais kurs ir iespēja izvirzīt jaunu ekonomisko modeli, kas neaizmirst arī par sabiedrības vājākiem locekļiem. Mums ir jāstiprina savas attiecības ar kaimiņu valstīm, ar kaimiņu reģioniem, tajā skaitā Āfriku. Eh, kas arī var dot ieguldījumu mums, eh, lai nodrošinātu kontinentu ar eh, atjaunīgu un zaļu enerģiju. Mēs labprāt sadarbosimies ar Eiropas komisiju, būsim jūsu partneri, strādājot pie šīm nepieciešamām izmaiņām, lai mūsu pilsoņu interesēs parādītu, ka Eiropas projekts ir dzīvs un tas dos arī rezultātus. Paldies, pusotra minūtes, Māniekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jauni, jauno komisiju un ir jauni izaicinājumi, un eh, daži no tiem ir arī apdraudējumi, bet citi savukārt ir iespējas. Mēs nevaram vēl ar vienu izvēlēties eh, nerīkoties, lai risinātu šos izaicinājumus. Mums ir vajadzīgs atjaunot Eiropu. Vēlētāji Eiropas vēlēšanās pirms trešiem vēlēšaniem parādīja, ka mūsu iedzīvotie, mūsu pilsoņi vēlas eh, uzticamību, paļāvību. Mums ir jādod rezultātu. Tādēļ Eiropas komisijai ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk strādāt, lai mēs varam uzsākt uh, īstenot mūsu solījumu spēcīgai Eiropas Savienībai, kas strādā mūsu cilvēkiem. Uzdevumi, kas mums ir, nav mazi. Mums ir uh, jārisina klimata pārmaiņas. Mums ir jāveido stabila ekonomika, jābūt inovatīviem, digitālo programma jāizteno. Tāpat arī jāsargā tiesiskums, jākontrolē migrācija un jānodrošina drošība un drošums eh, nestabilā pasaulē. Mēs nevaram vienmēr paļauties uz mūsu vecajiem sabiedrotajiem. Tādēļ es aicinātu jauno Eiropas komisiju strādāt un strādāt kopā ar Renew Europe, lai sasniegtu rezultātus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu labklājību Eiropu nākotnē jūsu komanda. Es eh, esmu ļoti lepns, ka jūs esat šīs komisijas eh, priekšsēdētāji. Mēs varam kopā sākt strādāt kopā pie jaunas Eiropas. Paldies! Ekhauta kungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem! Priekšsēdētājs kundze, paldies par jūsu prioritātēm. Tās ir pareizas prioritātes, un mēs kopā arī strādāsim pie šīm prioritātēm. Bet tāpat arī ir skaidrs, ka mums ir bāžas, un mēs jau esam tos uh, paudušas, arī kā Keller par to runāja. Tā ir tiesiskums, sociālā dimensija mūsu iekšējā tirgo, bet tāpat arī. Uh, bēgļu jautājums gan Eiropas Savienībā, gan arī tās ārpusē. Tās ir bažas, tādēļ mēs uh, nedosim jums nekādu blanko čeku. Mēs uh, vēlamies strādāt kopā pie jums, pie zaļā kursa, pie digitalizācijas, pie nodrošināšanas, kā tie paziņojumi par zaļo kursu, to mēs varam gadīt pēc divām nedēļām, ka mēs jau vēl kaut ko vairāk varam sasniegt, varbūt varam spērt vēl lielākus soļus, bet uh, būs svarīga likumdošana, lai patiešām mainītu dzīves veidu. Uh, visā planētā, bez robežām, un tas ir virziens, kurā vēlamies iet, un mēs vēlamies strādāt pie pašreizējā likumdošana, bet arī pie likumiem, kas būs vēlāk. Mēs gaidām reālu rīcību, piemēram, klimata likums nākamajās gados tā būs vienīgā un pēdējā iespēja, lai mēs izvirzītu augstākas uh, ambīcijas pirms uzsāksies tiešām pareizes noliekuma darbs. Uz vienu minūti Anemans kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Ar uh, Junkara kungu, bet arī ar Fondera Lajenas kundzi vairākums Eiropas parlamentā. Mē, mums ir uh, pārstāvi no pilsoniskās sabiedrības, no sabiedrības vidus. Varbūt tas izskatās drusku bāli no sākuma, bet šis, uh, tā ir tikai šķietamība. Būtībā jau Fonderlainas eh, kundze ir ļoti kreisa projekta priekšgalā, kas ir ļoti globalizēts, centrālistisks, kas nāks par labu lieliem multilaterāliem uzņēmumiem. Un uh, eh, Fonderlainas kundzei vajadzētu stingrāk pievilkt grožus un izvilkt pātagu, bet tas viss ir pretrunā ar brīvību, brīvību Eiropas tautām. Nākamās dalība valsts Flandrija to cerams arī tiešām parādīs uz vienu minūti. Kanko kundze, lūdzu. Jā. Nu, šī ir vai nu darbosies šī komisija vai nē. Apvienotā karalista mūs pamet un paplašināšanās arī norāda, ka mūsu uh, uh, dzīvesveids ir apdraudēts un arī Turcija apdraud robežu pārvaldības politiku. Kādi ir fakti? Uzticība Eiropai krītas, nepieciešamas reformas, mums ir visiem nepieciešams, lai komisija, gū, komisija gūtu panākums. Uh, Jums ir jāapvain, jāapvieno šīs ašķeltā Eiropa, īpaši risinot svarīgus jautājumus par Eiropas dzīvesveidu aizsardzību, ja iedarbīgiem jābūt risinājumiem iekšējā drošībā, migrācijas pārvaldībā, ekonomikā. Mums ir jābūt, piemēram, arī uh, Uh, cilvēktiesībās jāpalielina cil arī tirzniecība Eiropā, jāpaliek konkurētspējai un konkurētspējīgai. Tas nav mazs uzdevums, ceru, ka tas tiks izpildīts. Brīnišķīgi, ka Eiropas komisijas priekšgalā ir sievietes. Supražēt Alispēl teica, ka pil... pasaulē būs pilnīgi, kamēr sievietes nebūs pilnā daļa no tās, pilnvērtīga daļa no tās. Un paldies, parādiet, ka tiešām esat tā sieviete, kas ieviesīs izmaiņas. Vēl jums panākumus. Paldies! Paldies, Gušmau kungs, minūte. Senhora von der Leyen, esta comissão não responde. Priekšsēdētāji. Šī tehnoloģija neatbilst problēmām, kas ir Eiropas Savienībai. Viss, kas slikts, nemainās, un tas, kas nemainās, pārsliktinās. Arī jo, izvēlētā politikas ir taupības politikas, un arī jo, ekonomikas komisāra izvēle ir ļoti skaidrs signāls šai prioritātei. Ir jāpārvar taupības paradigma. Uh, Kohēzijas politika piedzīvos ļoti brutālus līdzekļu samazinājumus, tā tiek apdraudēta. Tad jūs arī prasāt papildus resursēs politikām, bet šīs politikas vēl nav pilnībā prezentētas. Izskatās, ka uh, Eh, daudz sakāmā, bet ir ļoti maz eh, konkrētu lietu, līdzekļu, kas palīdzētu kohēzijas politikas īstenošanā, lai varētu valsts iziet no taupības. Visi šie pasākumi vēl nav pieņemti. Nav jau cerību, nav eh, pārmaiņu, nu nekas, kas varētu mobilizēt šo parlamentu. Paldies, un tagad lūdzu Hāris kungs. Like... Arī skundze. Jā. Paldies eh, komisijas prezidentei nākamai, ka jūs sacījāt, ka jūs esat par apvienotās savienības palikšanu Eiropas savienībā. Ar Brexit mēs daudz ko zaudēsim. Uh, Eiropas Sanība ir brīdinājis, ka jūs uh, iesūdzēsiet mūsu valsts tiesā uh, E, par to, ka mēs neesam komisāru nosaukuši. Taču kāda jēga mēs tāpat izstāsimies? Ekstremālie ES federālisti e, īstenībā nestrādā cilvēku labā, e, tā kā mums vienalga. Mana valsts ir nolēmusi, ka mēs pametīsim Eiropas Savienību. Atcerieties, ja mēs jums sagādājam pārāk daudz rūpju, jūs vienmēr eh, drīkstat mūs izmest no Eiropas Savienības priekšlaicīgi. Harises kundze. Arī es esmu par apvienotās karalistas panikšanu Eiropas Savienībā, arī ja tas jūs pārsteigs, un vai jūs no Smita kunga pieņemsiet zilās kartītes jautājumu lūdzu. Smita kungs, 30 sekundes. Paldies, priekšsēd. Harises kundze, paldies ka ļaujāt man uzdot jautājumu. Apvienotāji karalistei ir juridisks pienākums komisāru eh, nominēt. Eh, šo pienākumu jūs esat eh, pārkāpusi, apvienotā karaliste, un Eiropas savienība ir tomēr tiesību savienība varbūt jūs arī varētu atteikties no savas algas un uh, citiem uh, naudas labumiem, kamēr jūs šeit vēl darbojaties, tādējādi rādot labu piemēru. Mūs, mums apvienotās e, karalistes likumi to neļauj darīt. Mums ir arī jāatbild Britu vēlētājiem un nevis Eiropas e, Savienības likuma priekšā mēs atbildām. Un e, Britu pilsoņi ir skaidri savu viedokli pauduši 2016. gada referendumā. Tagad Monserats kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāja Fanilēns kundze. Mēs prasām, lai komisija turpinātu strādāt, lai tā būtu spēcīgāka, vienotāka, drošāka, lai Eiropa būtu dro, lielāka, spēcīgāka, radītu darba vietas vienota, lai arī ar tiesisku mēs varētu apkarot nacionālismu un populismu, kas to apdrošina, un arī, lai Eiropa būtu droši, kas aizsargā ārējās robežas ciņā cīnās pret terorismu un aizsargā demokrātijas pasaulē. Mums ir nepieciešama arī liederīgāka Eiropa visiem pilsoņiem. Prasām, lai jaunā komisija būtu liederīga, lai jauniešiem būtu iespējas, lai uzņēmēji dar, uzņēmējiem mazie video uzņēmumi varētu turpināt radīt darba vietas, jo da, nodarbinātība ir labākā sociālā politika, lai nevienu neatstātu novārtā, ir jābūt legālai imigrācijai un būsim liederīgi, lai risinātu mūsu vecā kontinentu planēta demogrāfisko izaicinājumu. Rūpēsimies par lauku teritorijām, aizstāvēsim arī mūsu zilsaimniecību, lauksaimniecību, lopkopību. Būsim ambiciozi cīņā pret klimata izmaiņām, lai arī varētu mm, rūpēties par mūsu planētu un vadīsim tehnoloģisko, te digitālo revolūciju, lai būtu konkurētspējīgi. Ja būsim liederīgi, Eiropa būs tuvāka un tad būs cilvēku Eiropa. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas ar daudz tuvāku esamību, mazāk birokrātiju, lai būtu lielāka brīvības, vienlīdzības, progresa telpa. Esmu pārliecināta, ka jaunā Eiropas komisija un priekšsēdētāja būs uzdevuma augstumos. Um, Eiropas Tautas partijas Spānijas delegācija jūs pilnībā atbalsta. Liels jums paldies! Pusotru minūtu lūdzu, kā tī pirī priekšsēdētāji komisāri kolēģi. Kopš vēlēšanām uh, esam uh, tiešām nogājuši garu ceļu līdz šodienai. Īsāku nožēlu, ka uh, špicen kandidātu process